redzamību un kontroli. Vēlreiz došu vārdu komisāru kungam Andriu Kaitim, kurš uh, paudīs paziņojumu komisijas vārdā. Priekšsēdus kundas, godamie deputāti, parlamenti. Pirmkārt, es gribētu paust savus visdziļāko līdzjūtību traģiskā incidenta upuriem, kas nesen notika klīniskā izmēģinājuma laikā Francijā un upuru ģimenēm. Pilnībā uzticos, ka Francijas varas iestādes ir spērušas visus nepieciešamos soļus, lai risinātu problēmu, un viņi dara visu, kas viņu spēkos, lai skaidri nos, eh, noskaidrot, kas ir noticis. Personīgi esmu ciešā kontaktā ar Francijas veselības ministru, lai sekot situācijai un jaunākajā attīstībai šajā ziņā. Ļoti svarīgi, lai mēs visi gaidītu eh, šī, šī, šīs izmeklēšanas rezultātu pirms izdarām secinājumu. Klīniskie pieķumi ir esenciāli nepieciešami jaunu zāļu izstrādāšanai un lai uzlabotu, salīdzinātu un pilnveidotu eh, ārstēšanas veidus klīniski izmēģinājumi bieži ir pēdējā cerība pacientiem, kuri cieš no nopietnām slimībām. Piemēram, pediatrijā, pediatrā onkoloģijā ir skaidrs sai, e, e, saistība starp klīniskiem pētījumiem un pacientu dzīves, e, dzīves pagarnāšanu Eh, bet, protams, nedrīkst tāds būt naudas gadījumu klīniskos pētījumos. Eh, Eiropa ir globāls līderis šajā jomā. Eiropas pacienti saņem vislabāko ārstēšanu, visaugstākā pacienta aizsardzības eh, standartu līmenī, un tas ir arī mūsu mērķis nodrošināt nākotnē. Klīniskie pētījumi šajā ziņā ļoti svarīgi ir jāsaprot, jāvar izsekot, kurš veids kādus klīniskos pētījumus, kādēļ, kāds ir to mērķis un rekrutēšanas kriteriji. Šāda da, informācija daļai jau ir pieejama esošajā Eiropas klīnisko pētījumu reģistrā, ko pārvalda Eiropas medicīnas aģentūra. Un ar viņiem esmu pastāvīgi kontaktā tālāk. Kad pētījums ir pabeigts, tās rezultāti, pozitīvi vai negatīvi, būtu publiski e, jāpublicē. Turklāt Eiropas medicīnas aģentūra EMA ir proaktīvi iesaistījusies politikā, lai klīnisko pētījumu ziņojumu tiktu aģentūrai nosūtīti uh, uh, līdz šī gada vasarai. Līdz ar to Eiropa kļūs īsts flagmans attiecībā uz šo datu publicēšanu par klīniskiem pētījumiem. Kad jaunā klīnisko pētījumu likumdošana e, būs piemērojama, tas būs vēl viens solis uz priekšu attiecībā uz caurskatāmību. Informācija, ko dalība valsts autorizē attiecībās klīniskiem pētījumiem, nokļūs jaunā Eiropas Savienības datubāzē ko pārvaldīs ēmā. E Ir daži izņēmumi, kas tika definēti nesenajā likumdošanas procesā, bet kopumā viss ES datubāzes saturs būs publiski pieejams. Publiskas ieinteresētības uh, gadījumā uh, informācija par uh, medicīnas izpētēm būs publiski pieejama Uh, uh, šis IT rīks ir nepieciešams, lai jaunā likumdošana labdarbotos. Tas palīdzēs vienlaicīgi pārvaldīt informāciju par tūkstošiem klīnisko uh, izmēģinājumu, kas uh, katru dienu tiek īstenot visur Eiropā. Tas ir iz, uh, sarežģīts IT projekts. Ir daudz tehnisku izaicinājumu. Tomēr man jāsaka, diemžēl, ka šis projekts ir iekavējies Visas iesaistītais puses, ēma, dalībvalstis un komisija. Tam visam nāksies pielikt vēl lielāks pūliņš, lai Eiropas Savienības datbāze būtu operēt, darboties spēj pēc iespējas drīzāk, implementējot jauno likumdošanu šodien nav jauna indikātori tam, ka jaunās regulas piemērošana būtu palīdzēs novērst šo incidentu Francijā. Esmu pārliecināts, ka Eiropas medicīnas aģentūra izmantos vajadzīgos tehniskos resursus un komisija to uzraudzīs. Es arī aicinu visas dalībvalsts. E, e, šeit palīdzēt, jo starp EMA un dalībvalstīm dažreiz ir sarežģīta sadarbība. Tādēļ jā, um, pieliek lielāku pūliņu sadarboties šeit, priekšē. Godamie deputāti, gribu vēlreiz pasvītrot, cik svarīgi ir, lai klīniskie pētījumi būtu caurskatāmāk. Un to mēs arī sasniegsim ar jauno klīnisko pētījumu regulu. Es aicinu visi interesētās puses konstruktīvi sadarboties, lai regula būtu kļūt piemērojami iespējami drīzāk. Paldies! Paldies, deputāts kungs, eh, komisār kungs, un tagad politisko grupu runātāji. Vispirms Pēters Līze Kaut gan redzu, ka viņa zālē nav. Tādēļ došu vārdu Grotas kungam. Lūdzu, Grotas kungs. Jā, tad arī par tāds pārdies vārdā runāšanu. Nē, jau nē. Kliniskie pētījumi un negadījums, kas notika Francijā, jāsaka, tā ir liela katastrofa. Un upuriem vēlētos izteikt savu līdzjūtību cilvēkiem, kas tika ievainoti, un bija arī viens nāvas upuris. Bet tomēr pēc katastrofas Apvienotās karalistes slimnīca 2006. gadā M izdeva vadlīnijas, kā ir jāveic klīnisks pētījums. Domāju, ka tas bija ļoti pareizi, bija ļoti liela drošība un eh, daudz tūkstoši brīvprātīgie piedalījās klīniskajos pētījumos. Bet jautājums ir tāds, Kāda ir izpēte? Kāda ir izmeklēšanas situācija? Varbūt jūs varētu, komisāra kungs, tā precīzāk izteikties. Un kāda ietekme ir eh, šajam negadījumam uz eh, pašreizies likumdošanas īstenošanu, ko esam pieņēmuši parlamentā un kopā ar padomu par kliniskiem izmēģinājumiem, kas attiec uz datu bāzi, ko jūs pieminējāt. Tas viss ir ļoti saškatāmi, un datu bāze, kas arī ir pieņemta likumdošana, kad mēs varam rēķināties ar to, ka šī datu bāze būs tiešsaistē un tiks īstenota. Kas noteikti arī var jāņem vērā, ir, kā mums pacientiem šajā pirmajā fāzē, ka šajā gadījumā bija skārti, vai tur ir eh, komisijas priekšlikumi, uh, ka par to mums vajadzētu vēl veikt uzlabojumus, lai izmeklēšanas gaitā un uh, pamatoties uz pierādījumiem no izmeklēšanas, varbūt mums vajadzētu mainīt mūsu likumdošanu. Kāda ir pašreizējā situācija attiecībā uz uh, izmeklēšanu. Tas interesētu manu politisko grupu. Sēžnieks, paldies jums, komisāra kungs, ka jūs tik ātri varējāt atbraukt uz debatēm, uz šiem svarīgiem debatēm, kas ir, skar arī sabiedrību. Paldies, deputāt kungs. Ja nu Līzes kungs ieradīsies apakaļ, dosim arī viņam vārdu, bet līdz tam Rīsas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbildēšu uzreiz Grots kungam. Līdz šim klīniskie pētījumi noritējuši veiksmīgi, un e, tie, kas piedalās tajos arī medicīnas studenti, priecājas par savu pienesumu, kur viņi var dot ar šādiem testiem vien cilvēks ir um, nomirs un uh, seši ir tikuši ievietot slimnīcā pēc šī pētījuma, kas tika īstenots Rennā. Runa bija par brīvprātīgajiem un uh, šis ir ļoti rets negadījums, uh, bet uh, tas, protams, pamato arī to, ka mums šogad notiek šīs debats. Arī es vēlos paust savu līdzjūtību uh, cietušo ģimenēm. Uh, Šovakar mums ir iespēja atgādināt, ka klīniskie pētījumi ir ļoti svarīga fāze pirms medikamenti tiek laistā apgrozībā, un Eiropai ir jāturpina spēcīgi strādāt šajā romā. Ehm, Beļģijā tiek ražot 15% medikamentu Eiropas Savienībā un arī ehm, Beļģija ehm, tiek atzinīgi vērtēta par tās ekspertīzi. Es vēlētos uzdot jautājumu komisāru kungam par caurskatāmību. Vai tiesa, ka visu medikamentu eh, testu rezultāti tiek publiskoti, bet šobrīd šī publiskošana tikus atlikt līdz 2018. gadam, un uh, klinisko pētījumu pirmajā fāzē ir paredzētas uh, paralēlās grupas, uh, proti ir viena uh, grupa, kas, ir saņem, kas saņem uh, spēcīgāku devu, vismaz tā tas noticis arī Renā, proti cietušie cilvēki, kas ir saņēmuši lielāku devu. Eiropa, protams, saskars ar arvien lielāku konkurenci šajā nozarē, bet uh, jūs noteikti būsiet viensprāts ar mums, ka šajā cīņā mēs nedrīkstam aizmirst par uh, Eiropas pilsoņu veselību un drošību. Paldies! Paldies! Nākamā uzstāsies deputāte Hāze Kampa. Mikro. voorzitter voor een geneesmiddel op de markt komt. paldies priekšsēdētājiem. Pirms medikamenti nokļūst tirgu un pirms tiek, īstenot, tiek īstenoti klīniskie pētījumi, šie medikamenti tiek izmantoti uz dzīvniekiem, ehm, tiek izmantoti um, dzīvnieki, bet dzīvnieku pētījumi nav ētiski, jo uh, Tie rada milzīgas ciešanas dzīvniekiem. Un nav arī nekādu garantiju tam, ka, dok, ka medikamenti ir droši tikai tāpēc, ka tie ir izmantot uz dzīvniekiem. Kā mēs redzējām Francijas gadījumā, tad šie kliniskie pētījumi ir ar, ir ar risku iedzīvotājiem. Un Man būtu divi jautājumi komisāram. Vai tiesa, ka šī viela jau iepriekš tika um, izmēģināta uz uh, šīmpanzēm? Un vai jūs veicināsiet to, ka tiek izmantoti modeļi, uh, kas paredz izmantot drīzāk uh, iedzīvu um, cilvēkus. Paldies! Paldies, tagad brīvās sīklunas, pusotra minūte. Paldies, eh, priekšsēdētāji, komisāri, kungs, mēs eh, neapstrīdam jūsu godīgumu, bet mēs vēlamies eh, tomēr nošķirt kritērijus un ietekmes pētījumu. Tas attiec uz iepriekšējām debatēm. Uh, Viens cilvēks ir gājis bojā klinisko pētījumu ietvaros, to organizēja laboratorija Biotrial, tas notika Renā, un arī es vēlos izteikt līdzjūtību cietušo ģimenēm problēma, kas ir saistīta ar šo bojā gājušo. Mēs nenodrošinām pietiekam caurskatāmību Mēs esam saņēmuši attiecīgo klinisko pētījumu protokolu no kādas Portugāles laboratorijas, bet mēs nesaņemam dosjē par eksperimentālajiem farmakoloģiskajiem pētījumiem, kā arī preklīniskos pētījumus, kas ir tikuši veikti uz dzīvniekiem. To nav publiskojas aģentūra, un aģentūra arī nevarēja iegūt savā rīcībā šos datus. Un Portugāles laboratorija tagad eh, piesedz ar komerc noslēpumu. Bet, komisārkungs, jūs varējāt izdarīt spiedienu uz Eiropas zāļu aģentūru Un es tāpat kā Rīsas kundze vēlētos, lai jūs eh, tomēr neatliekat līdz 2018. gadam šīs datu bāzes publiskošana. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Jums ir iespēja izdarīt spiedienu, lai pēc iespējas ātrāk tiktu publiskot šī datu bāze, lai mēs varētu piekļūt šiem pētījumiem. Paldies! Paldies! Eh, Pedičīnī kungam dod vārdu. Priekšsēdētājiem. Pētījuma pirmajā fāzē tika pārbaudīta molekulu drošība, farmaceitiskās īpašības. Parasti tur nav iesaistīts tik daudz eh, personas, bet tomēr jāatceras, ka tūkstošiem brīvprātīgo, bieži vien tie jauni cilvēki, studenti, tajā piedalās, eh, kas eh, nevar finansēt savas studijas un piedalās regulāri šādos testos un riskē dzīvību. Centrs, kur tika veikt šie pētījumi, pilnībā piekrīt tam, ko teica kolēģi Rivasī. Uh, šis institūts aizstāvas un saka, ka esot ievērojis eh, pilnībā starptautiskās normas un visu procedūras. Mēs gribētu zināt, kas ir noticis pirms tam. Pirms eh, tika veikti izmēģinājumi ar eh, cilvēkiem, kādi izmēģinājumi dzīvniekiem tika veikti, kādi testi tika veikti, pirms tika apdraudēts cilvēku dzīvies. Gribam zināt, vai to visu varēja aizkavēt, jo viena kliniskā nāve un pieci ievainoti tie ir ļoti smagi skaitļi. Bieži vien, eh, kad ir runa par veselību, tad neskāpēs ļoti daudz klusē. Paldies, Grostetes kundze, nākamā runātāja. Eh. Paldies, tiesa, eh, viena vesela brīvprātīgā bojā ir dramatisks notikums, un mēs sūtām līdzjūtību ne tikai viņa ģimenei, bet arī to cilvēku ģimenēm, kur ir kur atrodas slimnīcā. Man radās jautājums par to, uh, vai ir nepieciešams debats šobrīd, jo mēs esam saņēmuši tikai daļēju informāciju par notikušo. Šobrīd tiek uh, veikti, uh, veikti izmeklēšana un nevajadzētu pieliet eļu ugunī. Uh, Mēs nezinām, kur ir bijusi kļūda vai protokolā vai klīnisko pētījumu īstešanā, vai tas ir saistīts ar dēvu vai ķīmisko vielu. Mums ir nepieciešama lielāka skaidrība. Un ir arī jāatgādina, ka klīniskie pētījumi ir absolūti nepieciešami, lai eh, mēs varētu laist tirgu inovatīvus medikamentus, kas palīdz pacientiem. Un, un šādas, eh, šādi gadījumi ir ļoti reti. Mums ir jauns noregulējums, kas paredz ļoti lielu caurskatāmību uz informāciju par pirmās fāzes pētījumiem. Šis regulējums ir jāīsteno pēc iespējas ātrāk, absolūta prioritāte. Tāpēc arī es aicinu komisiju uzņemties savu atbildību un arī aģentūru uzņemties savu atbildību sakojot šim dosijai. Paldies! Paldies tagad vārds par ņēkungam! Paldies, priekšsēdē, komisāra kungs. Šī Rennes traģēdija mums liek uzdot vairākus jautājumus. Vispirms jau jāsatrauc par to, ka Francijas veselības iestāžu pārstāvi uzzināja tikai četras dienas pēc tam, kad e, šī e, te laboratorija bija pārtraukus pētījums un informācija par protokolu e, šķiet būs pieejama sabiedrībai, bet pat sabiedrībai ir tiesības uzzināt visu taisnību pieņemot uh, regulu par 2000. 2014. gadā par klīniskajiem pētījumiem mēs cerējām, ka panāksim lielāku caurskatāmību, eh, lai šie tie klīnisko pētījumu ziņojumi netiktu uzskatīti par komerci noslēpumu, tad, kad ir apstiprināts, jeb atļauts eh, komercializēt šos medikamentus tirgu, bet vienlaikus farmacētiskās laboratorijas un arī aģentūra ir viens prāts, lai samazinātu būtu uh, šīs noregulējuma īstenošana. Līdz ar to ir paredzēta procedūra, kas ļauj cenzēt uh, tos datus, kas tiek publiskoti par klīnisko pētījumu rezultātiem, un gal galā mēs nevaram tos izmantot analītiski. Uh, pilnīgi pētījuma rezultātu publiskošana ir nepieciešamais priekšnoteikums, lai nodrošinātu iedzīvotāju um, veselību un drošību. Pēc Renā notikušā negadījuma mums ir jānodrošina. Um, mums ir jāpievērš pienācīgu uzmanību visiem klīniskajiem pētījumiem, jo pretējā gadījumā mēs nepiemērosim šos noteikumus pilnībā, un tas var radīt jaunu veselības risku. Eiropas zāļu aģentūrai ir jāsako tai praksē, kāda tiek izmantot, un neizmi, neaizmirsīsim arī par mediā, eh, mediātoru skandālu, kas arī bija zināmā mērā saistīts ar šo. Paldies! Paldies! Nākamā rīdas kundze viena minūte. Priekšsēdētājs priekšsēdētāji. Jā, šeit, eh, kas iesaistīt, ir gan akadēmiski, gan farmaceitiskajā eh, rūpniecībā. Viss eh, process ir pilns ar sarežģījumiem, un, piemēram, kaut kas tāds kā aspirīns arī netiktu pieļauts, ja mana pieredze ir tāda, ka ja mēs paraugamies Eiropas Savienību, man jāsaka, ka uh, pieredze līdz šim nav bijusi sevišķi laba. Direktīva no 2001. gada apvienotā karalistē dzīvību tiem, kas uh, piedalījās klīskos izmēģinājumus, uh, viņa dzīve tik ļoti apgrūtināta, daļēji mēs pētniecību vispār nevarējām veikt. Un direktīvu tad aizstāja regula, kuru šogad pilnībā īsten, ir paredzēts īstenots, vai tas būs kaut kāds uzlabojums. Es uh, to ļoti apšaubu. Un, uh, mēs domājam, ka Lielbritānijas parlaments un nevis Eiropas Savienība vajadzēja būt uh, atbildīgai par šo likumu reglamentāciju. Paldies, deputāts kundze, tagad došu vārdu Fernandesa kunga. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Vispirms gribētu teikt, uh, ka. Uh, vēlas paust līdzjūtību ar upuriem un viņu ģimenēm un eh, vēlēt eh, tiem, kuri ir eh, slimnīcā, lai viņi ātri atvesaļotos. Tiem, kas piedalās kliniskajos testos, viņi zina, ka viņi var saskaties ar risku, bet riskam vajadzētu būt mazam un vajadzētu tam būt proporcionāli salīdzinājumā ar šo izmeklējumu, iz, pētījumu sniegto labumu. Pašlaik uh, diskutējam par gadījumu, kad uh, viens cilvēks nomira un pieciem cilvēkiem bija ļoti smagas sakas. Ir jābūt ļoti saskatāmiem šiem procesiem, ir ļoti precīzi jānoskaidro, kas tad izraisīja šo negadījumu. Ja mēs to vēlamies noskaidrot, tad ir nepieciešams vismaz, piemēram, medicīniskajos eh, ziņojumos varēt ieskaties vai autopsijas ziņojumos. Un, ja mēs to varētu, tad mēs varētu arī ietekmēt un saprast, eh, kā, kas izraisīja šo negadījumu. Tas ir svarīgi attiecībā uz visiem pētījumiem. Neko nedrīkst slēpt, visam ir jābūt ļoti atklātam iemesliem ir jābūt zināmiem. Komisāra kungs gribētu jums jautāt, vai medicīniskie ziņojumi jau ir uh, publiskoti, vai mēs varam saņemt piekļuvi. Paldies, dod vārdu Karesonas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, kliniskie testi ir ļoti nepieciešami, lai panāktu drošību un medikamentu uh, efektivitāti. Mums ir eh, jāšķiet zināmāsie pacientiem, bet mums ir arī jāved uzticība, ka ir nodrošināta viņu drošība. Tādēļ nepieciešama absolūta caurskatāmība, kas ir noticis Renāta, tas ir kaut kas tāds eh, ārkārtas gadījums, bet eh, mums ir jābūt visai pieņemē informācija, mums ir jāzina, kas ir noticis, lai kaut kas tās neatkārtotos, un tas nedrīkst būt arī noslēpums komerciāls noslēpums. Šeit ir jāraugās, kāds apdraudējums cilvēku dzīvībai, kādu izraisa medikamenti, kā zāles. Bez šīs regulas mums vajadzīga arī cita pasākuma, kā uzlabot pacientu drošību un kā uzlabot eh, pētniecības eh, iespējas, kas ir nepieciešama, lai cīnītos pret slimībām. Tagad uh, eh, Zareņo kungs, vien minūte priekšsēdētāja komisārkungs. Gribētu teikt, ka mums ir nepieciešami jauni medicīnas līdzekļi, jaunas zāles un vajadzīga inovācija. Tas ir nepieciešams pilsoņiem. Šeit uh, mēs uh, meklējam atbildi uz jautājumu. Zinātniskais progress ļauj glābt miljoniem cilvēku dzīvību, cīnīties uh, pret slimībām. Tās ir pozitīvās sekas, bet uh, lai to visu nodrošinātu, nepieciešama caurskatāmība. Ir jābūt arī diferencētiem kritērijiem. Problēmas risinājums ir eh, nodrošināt lielāku caurskatāmību un apmaiņu ar zināšanām, kas ir noticis Francijā, tam vajadzētu būt eh, stimulam turpināt iet pa šo ceļu. Mums ir jāsadarbojas zinātniskā platformā, nodrošināt inovācijas eh, veselības aprūpas sistēmā vienlaikus samazinot eh, klinisko testu risku. Un komisāra kungs eh, ir ļoti svarīgi vākt datus atbalstu jūsu centieniem. Paldies, nākamais, ka Pūto kungs vienu minūti. Grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Klinisko testu gaitā vissvarīgākais ir eh, pacientu veselība drošība. Traģēdija, kas notika Francijā, parāda, ka tas vienmēr nav nodrošināts. 5 cietušie, viens mirušais ir uh, jaunu zāļu, zāļu attīstības uh, procesa rezultāts. Un tas, protams, ļoti reti notiek un parasti ir nodrošināta drošība, bet tur tomēr var darīt vairāk. 528. regula tikai 2018. gadā stāsies spēkā, bet par šo laiku mēs nevaram pieļaut, ka būtu vēl jaunas traģēdijas. Tradi regula paredz eh, pēc iespējas vairāk pētījums nodrošināt, pirms notiek izmēģinājumi ar cilvēkiem. Ir eh, rezultātiem no pirmās fāzes eh, eksperimentiem jābūt publiskotiem. Vēlētos paskaidrojumus no komisijas puses, kādi pasākumi regulāri paredzēti, lai tas varētu uh, atrakstāties spēkā. Un pēdējā deputāti, kas ir mūsu runātājs rakstā, Lauristīnas kundze, vienu minūti. Paldies, priekšsētātā komisāra kungs. Es arī pievienojos eh, tiem, kur izteica līdzjūtību upuriem. Tas bija ļoti traģisks negadījums. Mēs visi saprotam, ka šis traģiskais negadījums skaidri parāda, ka regula, kas tika pieņemta aprīlī 2014. gadā. To vajadzētu ieviest pēc iespējas ātrāk. Varbūt tā ir arī jāgroz, jo šajā regulā šis pirmās fāzes uh, izmeklējumi nav iekļauti, ja es to pareizi sapratu. Mēs tad runājam par datu bāzi un tiek gaidīts, ka. Ja mēs raugāmies, ka 2000. 2013. gada septembrī komisija teica, ka decembrī 2013. gada uh, jau visi sagatavošanās darbi tiks pabeigti un uh, tiks radīta datu bāze. Kādēļ tas viss prasīja tik ilgu laiku? Gribētu jūs lūgt sniegt mums lielāku informāciju par datu bāzi, kas saturs, kas ir ar piekļūstamību un kādēļ, kāda iemesla tam, ka tas tik ilgi ievilkās. Paldies! Tagad um, atklāsim brīvā mikrofona procedūru. Trīs ir pieteikušies. Vispirms došu vārdu Polčaka kungam. Děkuji vám, paní předsedkyně, za udělení slova. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Esmu stingri pārliecināts, ka neviens klīnisks izmēģinājums uh, tam nevajadzētu būt šādai traģiskām sekām. No otras puses, Es, protams, gribētu izteikt arī līdzjūtību cietušajiem, bet domāju, ka secinājumi ir pāragri un debates, kas mums pašlaik notiek, ir pāragras. Tādēļ arī pieteicos runāt. Vērētos panākt, lai komisāra kungs pēc iespējas uh, vairāk informācijas apkopotu un varbūt vajadzētu arī politisku vērtējumu tam, kas ir noticis. Vēlētos nepievienoties eh, tiem, kas šeit eh, plātās ar tādiem spēcīgiem izteikumiem. Gribu atbalstīt komisāru kungu. Nākamais deputāts Marijas. Paldies priekšsēdētājiem. Caurskatāmība un uh, klīnisko izmēģinājumu kontrole ir īpaši svarīga, ja mēs paraugāmies uz traģēdiju Francijā. Bija viens uh, mirušais un pieci cietušie, kas ir vēl slimnīcā. Kliniskajiem izmēģinājumiem to mēķis ir eh, zāļu pārbauda un Eiropas Savienībā tiek ieguldīts varam kā 20 miljonu eiro tiek eh, katru gadu iegūtīti, bet bieži vien nav pietiekama kontrola un nav pietiekama sārskatāmības. Bieži vien pirms kliniskajos izmeklējumos eh, netiek veikti īsti rezultāti, bet tiek publicēti tikai vēlamie rezultāti. Bieži vien kliniski izmēģinājumi nav caurskatāmi. Vajadzētu tā, ka Visi rezultāti tiek publiskoti jau no pašas pirmās fāzes, tā kā tas notiek PT un kā tā to prasa. Paldies, deputāta kungs, nākamais Ferārā. Paldies, priekšādātā. Komisāra kungs. Pilsēņiem ir eh, jāvar uzticēties veselības aizsardzības iestādēm, ētikas komisijām, valsts iestādēm, privātām iestādēm, kas uh, izstrādā jaunus, jaunas zāles. Tādēļ vajadzētu nodrošināt to, ka tiek teikt patiesība, ka būtu caurskatāmība. Tas nozīmē, ka visiem datiem par jaunajām zālēm, kas vēl tiek uh, pārbaudīts, ka tas viss tiek publiskots. Un ka šie dokumenti var tikt pārbaudīti ziņojumi, atziņumi, ko sastāda ētikas komisija. Tas viss ir jāpublisko, pamatojas labāko praksi, tam jābūt pakļautam starptautiskām marlīnijām. Tā nevar būt informācija. Nevar būt tā, ka informācija netiek publiskota. Komerciāli noslēpumi nedrīkst būt eh, pretrunā ar tiesībām uz informāciju. Paldies, deputāta kungs. Es arī gribētu paust savu līdzjūtību šajā traģēdijā, redzams, cik svarīgi caurskatāmība dod tagad vārde eh, komisāra kungam. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, vispirms es vēlētos teikt, ka ir absolūti nepieciešama caurskatāmība attiecībā uz klīniskiem pētījumiem. Tas ir absolūti nepieciešams. Ir jāzina, kāda klīniskie pētījumi notiek, kur, kas to organizē, kāds ir mērķis un kāds ir rezultāts. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar uh, zāļu aģentūru. Uh, varbūt mums ir vajadzīga detalizētāka informācija, jo šobrīd mēs saskaramies ar milzīgām problēmām, kas saistīta ar tehniskiem aspektiem, ar datiem. Bet runājot par šādiem traģiskiem notikumiem, kā Francijā notikušais, tagad. Uh, Franču iestādes un policija izmeklē šo gadījumu un eh, joprojām nav zināms, kas izraisīs šādu traģisku rezultātu. Šobrīd tiek izsenoti daudz klininiskie pētījumi, bet kā jūs saprotat, es nevaru komentēt izmeklēšanas gaitu no juridiskā viedokļa. Šobrīd nav īstais brīdis, lai nāktu klajā ar paziņojumiem vai komentāriem. Tas ir ļoti jūtīgs eh, jautājums. Es pilnībā uzticos un ticu tam, ka pavisam drīz mēs uzzināsim eh, detalizētu informāciju par notikušo, bet šobrīd mums ir jānogaida, kad eh, izmeklēšana tiks pabeigta. Un tad mēs eh, būsim gatavi uzdot visus jautājumus par caurskatāmību un visu pārējo. Bet šobrīd izmeklēšana norit, Un es atvainojos, bet šobrīd mums nav iespējas iejaukties. Köszönöm. Paldies, komisāra kungs. Deputāti paziņoja, ka līdz ar to šī